Kolēģis, good morning! Labrīt, dārgie kolēģi! Pirms mēs ķeramies pie balsošanas, es gribētu paziņot, ka mums ir apmeklētāju grupa no Rumānijas, no tikau kundzes vēlēšana apgābala ir arī Rumānijas parlamenta deputāti un daži žurnālisti. Es vēlētos jūs mīļi sveikt transporta komitejā. Un eh, mēs viņus īpaši sveiksim tad, kad viņi šeit ieradīsies. Pirmais darba kārtības punkts ir balsošana par Bredbārna kunga ziņojumu reģionālo lidostu un gaismas satiksmes pakalpojumu nākotnē Eiropas Savienībā. Vai visiem ir balsošanas kartes? Vai tā ir? Tad pārbaudīsim. Sākam balsot, lai pārbaudītu, cik šeit ir deputātu, kas balsto. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tautas partija, Tautas partija pašlaik ir uh, visu izdarījusi pareizi. We'll start. Tad nu sāksim ar kompromisu numur 4. Kas par, kas pret, aturs pieņemts. Regi 12. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Regi 2 tagad. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Regi astoņi ir dalītais balsojums, ko lūdza konservatīvie. Balsosim par pirmo daļu. Ka, par pirmo daļu, kas ir par? Kas ir pret? Atturas Vai varam pārbaudīt tādēļ, ka es nesaprotu, par ko balsoja tautas partija? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas ir par, kas ir pret, kas atturas pieņemts. 41. Kas par? kas pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 43. Rubika kungrozījums, kā pielikums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 44. tāpat kā papildinājums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 48. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 47. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Regi 3 ar dalīto balsojumu. Par pirmo daļu, sākot no call zone līdz more, more attractive. Priekšsādātājs saka, pirmā daļa atkrīt, jo mēs nobalsojam par 47. Tagad balsosim par otro daļu. Kas par? Kas pret? kas atturas pieņemts. 49. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Regi 5, kas par, kas pret, kas atturas. Vai varbūt varētu pārbaudīt Regi 5 grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. kas par? Kas pret? Aturs. Pieņemts. 51. kas par? Kas pret? Aturs. Pārbaudīsim 51. sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā. Ja. Vai varam beigt balsot? Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 52. kas par, kas pret. Pārbaudīsim par 52. lūdzu, sākam balsot. Everybody votes it. Vote. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 53. tikau, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 54. kas par kas pret atturas. Pārbaudīsim 54. lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Un tas ir pieņemts. Septītais kompromiss, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 61. tālāk Marinesko, kas par? kas pret atturas pieņemts. Varbūt varētu mazliet vairāk celt rokas. Īpaši es to aicinu paš, pat savu grupu, tās mazliet neskaidri. Tur, tur kaut kā šitā tad vicināšanās izskatās. Par ko mums tagad jābalso par 62. sasolī. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. 63. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 64. Laihfrīds, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu paragrāfu. 68. kas par, kas pret, atturas. Nu, pārbaudīsim 68. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un kas mums tagad jādara? Tagad, laikam, jābalso par 68. Lichtenbergeris dalītais balsojums divās daļās. Pirmā daļa līdz urgency, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrā daļa Pārējais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 71. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 72. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 73. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 70. kas par, kas pret, atturs pieņemts. Regi 4, kas par, kas pret, atturs pieņemts. 74. kas par, kas pret, atturs noraidīts. Sestais regija Tautas partija lūdz dalīto balsojumu. Pirmā daļa līdz Building New Ones. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 75. atkrīt. Septiņdesmit sestais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Septiņdesmit septītais. ar itāļu versijas redakciju, kas par. Nu, tur rakstīts, eh, konsiderando, ka ir aeroporti. Kas ir pār šo grozījumu? Kas pret? Atturas pieņemts. Es ceru, Es ceru, ka tekstā nav nekādu kļūdu. 78. kas pār, kas pret, atturas norādīts. 8. kompromiss, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 82. Lichtenbergere, kas pār, kas pret, atturas norādīts. Devītais kompromiss, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie regi septiņi. Te ir dalītais balsojums divās daļās. Mēs balsosim tikai par otro daļu, jo pirmā daļa atkrīt, tāpēc, ka mēs pieņemam devīto kompromisu. Tā tad balsosim tikai par regi septiņu otro daļu. Kas par? Kas pret? kas atturas pieņemts. 93. kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 99. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 95. kas par, kas pret, atturas noraidīts. Simtais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie 108, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 103, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 104, kas par, kas pret, atturas, noraidīts Man šķiet, ka tas ir pieņems, bet es gribētu pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, sāksim balsot elektroniski par 104. grozījumu. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 107. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 108. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 29. atkrīt, tālāk 109. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 28. atkrīt, 105. atkrīt, 114. nākamais, kas par, kas pret, atturas noraidīts Varbūt pārbaudīsim 114. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 115. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 116. tālāk Rubika kungrozījums. Kas par? Par 116. Kas par, kas pret? Atturas. Pārbaudīsim 116. Uh, um, elektroniski. Man šķiet, ka tas ir pieņemts, bet vajadzētu pārliecināties. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems tiešām. 117. Lichtenbergere, kas par, kas pret, aturs, Pārbaudīsim 117. Eh, elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, pēc tam balsot? Tas ir noraidīts. 118. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 119. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 122. kas par, kas pret, atturas. Vai mēs varam pārbaudīt 122. elektroniski? Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 124. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 123. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Sākam balsot par 123. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 125. Rubika kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 126. Kas par? Kas pret? Asaturas pieņemts. 127. Kas par? kas pret. Nē, bet 125. netika pieņemts, tāpēc mums ir jābalso par 127. lūdzu vēlreiz balsojam. Kas ir par 127. kas ir pret, kas atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka tas tika pieņemts, bet tomēr vajadzētu pārliecināties. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 128, 129 kopā. Kas par? Kas pret? Atturs norēdīts. Kompromiss 11. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Tālāk regī 10. Vai jūs man varat sekot līdzi Regī 10, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Regī 11, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 137, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 138, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 12. kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 143. kas par, kas pret atturas noraidīts. 144. kas par, kas pret atturas noraidīts. 145. kas par, kas pret atturas noraidīts atturas. Pārbaudīsim 145. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ļoti ciešā balsojumā. 148. Eh, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Pie, 150. kas par, kas pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 150. To. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas atkrīt, tiek noraidīts arī ļoti cieši balsojums. 151. Kas par? Kas pret? A atturs noraidīts. 152. kas pār, kas pret, atturs pieņemts. 153. kas pār, kas pret, atturs pieņemts. 154. kas pār, kas pret, atturs noraidīts. Tagad pirmais kompromiss ar mutisko grozījumu, ko lūdza tautas partija. Lūdzu. Sasolīkungs saka, ka viņš ir pret šo mutisko grozījumu. Vai jūs varētu atkārtot, lūdzu, priekšādātājs, es nedzirdēju, uh, tulkojumu. Sasulē kungs atkārto, es esmu pret šo mutisko grozījumu, es tiešām nesaprotu, kāpēc ir tāds vajadzīgs. Paldies, saka priekšsādātāji. Tātad jūs esat pret šo grozījumu, tad balsojam par pirmo kompromisu bez mutiskā grozījuma, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk, piektais, kas par, kas pret atturas pieņemts Noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. 12. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 13. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? kas pret atturs pieņemts. 99. Lichtenberger, kas par, kas pret atturs pārbaudīsim 19. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Ir tiešām noraidīts. 18. kas par, kas pret, atturas norādīts. 20. kas par, kas pret, atturas norādīts. 21. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 24. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 23. kas par, kas pret, atturas pieņemts pieņemts 22. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 23. 25. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 27. kas par, kas pret, atturas, pārbaudīsim 27. elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir tiešām norādīts, bet ļoti tuvu rezultāts. 30. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 32. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad balsosim par ziņojumu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 3 pret, tad neviens neatturās. Tas ir pieņemts. Sveicam referentu Bredbērnu kungu. Next. Nākamais ir Kančāna kunga ziņojums. Tas ir atzinums e, par grozījumu izdarījušo lēmumā numur 1639.2006.4 e, ar ko izveido konkurētspējīgas un inovāciju pamatprogrammu. Vispirms mums ir jābalso par 17. un 19. grozījumu kopā. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 18. kas par, kas pret, atturas norādīts. 20. un 22. par to ir jābalso kopā. Tur ir mutisks grozījums 22. grozījumam, vai pret to ir iebildumi. Ja nav, tad mēs balsosim, ieskaitot mutisko grozījumu, kas par, kas pret atturas pieņemts. 21. kas par, kas pret atturas pieņemts. 23. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 24. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 4. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 5. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Sastais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Septītais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Pirmais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Astotais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Devītais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Desmitais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Trešais ar mutisko grozījumu. Vai pret to ir iebildumi? Ja nav, tad mēs to pieņemam. Kas par, kas pret atturas pieņemts? 13. kā papildinājums. Kas par, kas pret, kas atturas? Vai varbūt varam pārbaudīt to elektroniski? 13. grozījums. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 15. kas par? Kas pret? Atturas. Varbūt pārbaudīsim 15. lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 16. kas par? Kas pret? atturas noraidīts. Visgalējais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši pēdējā iespēja nobalsot? Beidzām balsot. Un tas ir 35 pār 3 pret 3 atturs pieņemts. Apsveicam Kančenkungu. Have we got the budget rapporteur here yet? Yeah? <laughs> Just checking on whether the general budget rapporteur. Pārbaudīsim, vai ir ieradies mūsu galvenais e, referents par budžeta jautājumiem. Haydi. <laughs>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 Okay, colleagues. Dargie kolēģi, varbūt varam turpināt mūsu darbu un sveikt mūsu vidu Lavijāta kungu, kas ir galvenais referents par 2013. gada budžetu. Vienīgā lieta, ko es varu teikt Lavijāra kungam, ir, ka šī komiteja uh, ir droši vien vislabākā komiteja parlamentā, īpaši, ja kāds mums piešķirs miljārdus, tad mēs varēsim darīt brīnumus, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs mūs iepazīstināsiet ar ģenerālu scenāriju. Tāpēc jums vārds. Eh, mm, paldies, godātie kolēģi, par iespēju piedalīties piedalīties šajā sanāksmē ar transporta komitejas deputātiem. Esmu galvenais referents par budžetu un vēlējos īsi paskaidrot, kāda būs procedūra, lai noteiktu budžetu, kādas būs vadlīnijas. Es atvainojos. Tātad nekādu problēmu atkārtoju to, ko jau teicu. Pateicoties ar stabilizējošo komiteju, ar tikšanos mēs vēlamies izveidot tiešu saikni tā, lai katra komiteja būtu partneris mūsu lēmumu pieņemšanas procesā 2013. gadā. Kā jūs zināt, 13. gads ir pēdējais finanšu perspektīvas gads, kas iekļaujās no 2007. līdz 2013. gadam, Un, kā jūs zināt, mums ir daudz gadu mm, finanšu schēma un mm, plānošanas perioda sākumā mums ir saistības un laika gaitā virzoties uz priekšu ir veikti maksājumi. Tā tad ir skaidrs, ka šodien mēs nonākam pēdējā e, finanšu ietvara gadā un budžets budžetā būs nozīmīgi maksājumi. Un šīs maksājuma prasības pieaugs gada no gada, īstenojot programmas, un mēs tā tad mums būs ievērojamas vajadzības maksājumu plānā, un tas viss notiek krīzes laikā, laikā, kad lielākā daļa uh, dalību valstu skaidri neapzinās. Kā tad darbojas daudzgadu finanšu schēma un arī maksājuma vajadzības, kādas mums būs? Tātad nepieciešams, lai mēs raudzītos, lai maksājuma apropriācijas šajai, šim gadam būtu adekvātas. Mums ir prasības no dalībvalstīm 15 miljārdu eiro, kas tika tikai daļēji īstenots, jo mums nebija pietiekama maksājuma apropriācijas. Kā jūs zināt, pagājušā nedēļā budžeta komiteja mums bija atzinums par reģionālajām politikām, kur tika parādīts, ka vairākas programmas, vairākās dalību valstīs vairs nesaņem maksājumus jau vairākus mēnešus. Tamdēļ, ka trūksta maksājuma apropriācijas. Gatavojot 2013. gada budžetu, vēlējos apmeklēt eh, specializētās kompetentās komitejas, lai runātu ar kolēģiem par eh, konkrēto situāciju, kādā esam nonākuši, un grūtībām noteikt nākamo uh, nākamā gada budžetu. Esam arī noteikuši vispārējas vadlīnijas. Mēs neskatījām katras komitejas specifiskās prioritātes. Mēs runājām ar kompetenta, visām kompetentajām komitejām, lai tās piedalās vispārējo prioritāšu noteikšanā finanšu schēmā. Un vispārējā prioritāte ir uh, izaugsme un nodarbinātība. Un jo īpaši jauniešu nodarbinātība izaugsmē un nodarbinātībai jāiekļaujas budžeta ietvarā, kura noteikšanai mēs lūdzām iesaistīties arī komitejām, kuras krietni labāk, kā galvenais referents eh, zina, kā virzās uz priekšu programmas, kādas ir vajadzības. Un bija arī nepieciešamība iesaistīties šajā vispārējās stratēģijas izstrādē. Mēs zinām, ka katra parlamenta komiteja tas vienmēr vēlas prasīt nedaudz vairāk konkrētām budžeta līnijām, pozīcijām, kas atkarīgas no to kompetences. Bet, lai nu kā, šajā lielajā taupības periodā mums ir jālūdz specializētajām komitejām ne tikai noteikt prioritātes, kurām tās vēlas koncentrēt resursus, bet arī mums norādīt, vai ir budžeta pozīcijas, kuru realizācija nebija adekvāta, programmas, kuras, kuru līdzekļi netika iztērēti saskaņā ar prognozēm un censties pārskatīt šīs līnijas un šīs programmas. Budžeta procedūrai mums jāļauj noteikti prioritātes. Mums ir gan pozitīvās, gan negatīvās prioritātes. Tas ir spēcīgs signāls, kur vēlamies sūtīt kā parlaments. Un vēl viens cits jautājums, kas, manuprāt, ir svarīgs, ir mm, pilota darbības mm, projektiem. Tā ir viena no prioritātēm. Uh, gadi ir Eiropas parlamentam. Un tam mēs paredzam arī specifisku procedūru šiem pilotu projektiem. Mēs lūdzam, lai mm, ties sākumā tiktu prezentēti komitejām un pēc tam budžeta komitejai līdz maija mēnesim, tā lai jūnijā varētu jau iesniegt šos priekšlikumus komisijai, lai mm, tā varētu e, veikt aplēses. Un pēc tam, lai mēs varētu iekļaut šos priekšlikumus budžeta pakotnē, un tur iekļaut tikai tos projektus, kas būtu īstenojami, lai pēc iespējas labāk izmantotu mūsu resursus kurus, kuri, kā jau minēju, ir samazinājušies. Tātad līdz budžeta pieņemšanai mēs būsim iesaistījušies eh, visā šajā procedūrā. Un 25. aprīlī izpildu komiteja prezentēs mm, šo projektu, pastāstīs par mm, saistību nepieciešamībai katrai budžetlīnijai un pēc tam uh, Mēs eh, prātosim katra komiteja par mm, šo priekšlikumu, un mēs eh, noteiksim procedūru, kuras noslēgumā gada beigās mēs varēsim pieņemt budžetu, izmantojot eh, samierināšanas procedūru. Um. Paldies, Lavēr kungs! Rikei kungs! Es atvainojos, Maisners kundze. Nu, paldies. Dominiks ir pazīstams ar to, ka darbojas budžeta jautājumos. Es eh, arī ar to nodarbojos, bet netik sen. Paldies Lavies kungam, ka ieradāties šeit, ka um, izteicāties mūsu priekšā. Es domāju, tā ir jauna procedūra un tas ir labi, eh, runājot par budžetu ir zināma kohēzija Eiropas parlamenta ietvaros. Jūs, jūs vēlaties, mēs zinām, ka komitejas pārstāv dažādas, mm, dažādas intereses, katra komiteja velk deķīt uz savu pusi, bet vispārēji es domāju, ka ir labi, ka jūs mm, to pateicāt, ka dalību valstīm būtu jāvēlas samazināt apropriācijas, lai mēs būtu stabila savienība. un tātad mēs samazinām, un mēs eh, samazinām ne tikai valstu, bet arī Eiropas līmenī, bet tas nav loģiski, jo ir projekti Eiropas līmenī, kurus mēs vairs nevaram finansēt, un līdz ar to mums Eiropas parlamentam būtu jāaizstāv budžets, kuram ir līdzekļi, jo tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams, lai varētu virzīties uz priekšu. Eiropas Savienībā nav tikai dalību valstis. Uh, ir vēl viena valsts, kas pievienosies Eiropas Savienībai. Mums ir eh, kompetences, kuras piešķir Lisabonas līgums, un parlaments teica, ka mēs nevaram samazināt apropriācijas, un tas būtu grūti paturēt šādu pozīciju, un mums ir jā, jābūt saskanīgiem. Visi, visas apropriācijas vēl nav izmantotas, jūs runājat par reģionālo politiku, par dažādām politikas jomām, un tieši transporta sektorā. Ai, ten debatē ziņā tika runāts par to, ka mēs, mē, mēs gribējām izmantot use it or lose it principu, un ja ir pieņemtas saistības un tās netiek īstenotas, nu, tad tas nav labi, jo nav arī pievienotās vērtības. Es domāju, ka tas ir temats, e, kuram mēs varētu gūt e, atbalsts Eiropas parlamentā. Mēs teicām, ka būtu labi, lai tiktu pateikts, kurās pozīcijās līdzekļi nav iztērēti, un bija arī saruna ar ēnu referentu, un to vajadzētu izdarīt 20 uh, Eiropa 2020 uh, kontekstā, un mēs vēlamies, lai prioritāro darbību ietvaros un prioritāšu ietvaros, lai mēs virzītos pretī mērķiem. Laika grafiks, jūs par to runājāt, mums, jā, mums būs jāsagaida komisijas priekšlikums, es varu minēt pāris elementus. Šajā saistībā, piemēram, pēdējo gadu laikā ir samazinājušās apropriācijas. Un, uh, Eiro, Eiropas transporta aģentūrai Bet jāatgriežas pie apropriāciju samazināšanas, jo aģentūras eh, aplēses tika pārskatītas eh, kā lielākas un bija jāpārskata šie jautājumi. Tad vēl ir arī turisms, kas arī uh, piekrīt mūsu komitejai. Ir sagatavošanas pasākumi paredzēti budžetā, bet nebija budžeta sādaļas, kas bija paredzētas šai jomai. Mēs gribētu, lai būtu konkrēta budžeta sadaļa, tā lai transporta komiteja varētu piedalīties šajā procedūrā, jo nav jēgas, ja ir, kom, ja ir kompetences, un pēc tam mums ir jāveic vēl pieprasījumi, lai būtu lielāka apropriācijas, jo turisma ziņā ir jāvirzās uz priekšu šajā jomā. Ir vēl citi projekti, kurus varētu minēt, bet jo īpaši ir punkts, kas man ir svarīgs - Connecting Europe. Un tās attiec ne tikai uz mūsu komiteju, bet arī uz citām. Un šīs, šī facility mēs zinām, ka tur ir paredzēta 50 miljārdi eiro, un mēs zinām, ka dalību valstis vēlas izmantot šos līdzekļus. Uh, Un uh, te jāņem vērā arī pilotu projekti, kas tiks uh, šogad aizsākti. Mērķis ir tā, lai būtu arī privātā sektora ieguldījums, tā, lai varētu šīs infrastruktūras īstenot. Un uh, cerams, ka tas viss tiks nostādīts uz pareizām sliedēm un ka turpmākajos gados mums būs apropriācijas, kas ļaus sagatavot pirmo fāzi šai Connecting Europe Facility. Uh, Eiropas Savienošanas instrumentam. Es minēju šos eh, galvenos punktus, citi vēl runās par citiem, un vēlreiz pateicos par to, ka ieradāties un pēdējo gadu laikā. Mēs labi strādājām kopā, neraugoties uz to, ka šur tur bija arī domstarpības, bet domāju, varam arī turpmāk sadarboties. Merci, Jenny. Paldies priekšstādātāji, paldies, ka esat ieradies šeit. Un tā ir pirmā reize, kad budžeta komitejā ir eh, vispārreiz ziņotāja referents. Eh, un tas ļaus mums gūt eh, vispārīgu priekšstatu gan specifiskos jautājumos, jo, jo mums ir savas tēmas, protams. Es gribētu pasvītrot dažus elementus. Pirmais. To jau pasvītroju Dženis. Uh, Un tas ir jaunums 15 miljārdu caurums maksājumos, kas ietekmē 2011. gada budžeta maksājumus. Ir ļoti būtisks kāpums izmaksās darbībā reģionālajā politikā. Un pirmais, kas jāsaka, ir tas, ka tas, ka trūkst maksājumu, ir saistīts ar to, ka ir trūkumi reģionālā patēriņā un š, šī politika daudzgadu budžeta plānā ir prioritāra. Mēs varam, protams, runāt par transporta politiku, kas regulāri patērē um, apropriācijas un saistīt to ar citām tēmām, kur nav problēma, jo tur patēriņš balstās uz tematisku ekonomisko aspektu. Ir problēma tas, ka um, ir smaga situācija tematiskajās komitejās. Un vēl viena problēma, kas saistīta ar to, neaizmirsīsim, ka 10 vai 15 miljardi maksājumu, kas kavējās pagājušajā gadā un kas ietekmē 2012. gada budžetu un saistīta ar patēriņu, tas atbilst maksājumiem, kas netika izdarīti iepriekšējos gados un atgriežas uh, valstu budžetā. Tātad kādā brīdī Eiropas budžets tika iztukšots, atgriežoties valstu budžetā, un tagad valstis, kas iepriekšējos gados saņēma naudu, nu, pauž tādus negatīvu attieksmi, attieksmi atgriezt 2012. gadā naudu. Vēl viens elements, kas ir acīm redzams saistībā ar maksājumu problēmām, e, iespējas uh, atkāpēm 2012. gadā, kas ir visnotaļ problemātiski un e, smagi ietekmē pilotprojektus un sagatavošanas pasākumus. Un tas ir vēl jau vairāk slikti transporta un turisma komitejai, ka turisms, kas pašlaik ir jaunā Eiropas kompetence, līdz šim varēja balstīties tikai uz sagatavošanās pasākumu un pilotprojektu maksājumiem. Un šādā nozīmē budžets specifiski nenodalīja turismu no, no citām tēmām parlamentā, kas tagad ir jaunas eh, saistībā ar Lisabonas līgumu, proti. Mm, um, nu, divos iepriekšējos budžetos tas uh, izpaudās, un tur nebija specifiski lielāki eh, turisma budžeta, un tad mēs palikām malā. Nu, tas eh, nav īsti labi. 2012. gadā eh, variācijas iespējas ir nelielas, un tas ietekmēs pilotu projektus un sagatavošanās pasākumus, un vienīgā manevra iespēja, nu, tā ir turisma, kas ir jaunā kompetence. Tas kaut kas, ko es gribēju pasvītrot, un es ceru, ka nebūs tāpat integrētajā politikā, kas ir jauna politika un kas balstās uz daudzgadu budžetu gribētu pasvītrot, ka mums vienmēr ir aģentūra problēma, kas ir sarežģīta un ļoti svarīga transporta jomā, jo tie ir no, nu, transporta politikas ieroči Eiropā zināmā mērā. Un pastāvīgi uh, padome skatās uz aģentūrām, un tas ir <clears throat> adaptācijas iespējas, samazināšanas iespējas budžetā. Proti divas lietas, kas mums ir svarīgas. Jauna politika kā turismas, uh, Un izpildu politika kā aģentūras ir, e, tam pastāvīgi ir variācijas iespējas pielāgoties budžetā. Un šajā jautājumā es gribēju izteikties, jo tas, manuprāt, e, uz mums atstāja ļoti būtisku ietekmi, un noslēgumā gribētu teikt, ka, nu, apropriācija attiecīgi patēriņš, tas ir saistīts ar um, budžeta politiku, un tas notiek arī caur uh, papildu politikas jomām un aģentūrām. Transports labi patērē un patērē daudz. Nu, pat kā tika pasvītrotas grūtības izpildu aģentūrām, transporta izpildu aģentūrai, TNT eh, jomā, un noslēgumā gribētu teikt referentam, ka mēs piekrītam tām parlamenta politikas bažām un tos budžeta komitejas bažām par izaugsmi un nodarbinātību un Transports ir joma, kas tiešā veidā saistīts ar stratēģiju 2020. gadam un iepriekšējo gadu politikai stratēģijai, jo transports un turisms ir vairāk nekā 10% no eh, IKP Eiropā, un otrkārt, tas ir ļoti būtisks konkurētspējas faktors, un šajā kontekstā vajadzētu beigt pašreizējo budžeta plānu uh, Uh, jaudīgu konkurētspēju un sagatavot, protams, nākamo uh, stratēģijas 2020. gadam mm, jomu, definējot uh, šo transporta jomu un dodot nepieciešamos līdzekļus, lai varētu panākt to, ko mēs visi vēlamies - izaugsmi un konkurētspēju. Lielas paldies! SND grupas vārdā Rubio Konze. Paldies priekšsādātāji, liels paldies arī mūsu viesim par to, kā viņš ir ieradies uh, transportu komitejā. Man liekas, tā ir ļoti laba ideja, ka mēs varētu iesaistīt visas specializētās komitejas mm, budžeta izstrādē, jo es domāju, ka ļoti bieži specializētās komitejas zināmā mērā pieļauj tādu kļūdu, ka tās ļoti bieži nodarbojās ar dažādajām politikām, aizmirstot, ka jebkurai politikai ir nepieciešams budžetārais atbalsts, un bieži vien par šo tēmu tiek par to aizmirsts. Un tad, kad mēs e, te e, runājām par politiku, tad tiešām izgaist kaut kā no prāta, kā mēs to visu izdarīsim, ja mums nebūs budžeta atbalsta. Uh, Mēs ļoti daudzi no tiem, kas esam šeit, esam arī budžeta komitejā, un mēs zinām, ka 2016. gadam par budžetu vienoties būs īpaši grūti, un tas tā notiks tāpēc, ka, kā jau tika teiks, 2013. gads ir šo finanšu perspektīvu pēdējais gads daudzas programmas jau uh, ir finiša taisnē un ir nepieciešams papildus finansējums. Uh, tāpēc, ka mums ir finanšu problēmas jau no 2011. gada, un droši vien arī 2012. gadā tāds būs. Vēl ir palikuši uh, 11 miljārdi eiro, kas kaut kur ir uh, vēl iztrūkst, un uh, Es domāju, ka arī 2012. gadam mums naudas nepietiks, un tāpēc mums būs eh, noteikti jāsamazina budžets. Bez tam mēs pašlaik eh, apspriežam arī daudzgadīgo finanšu plānu nākamajiem septiņiem gadiem, un šķiet, ka padome ir uzvilkusi taupības mētelīti un tagad jau klīst runas, ka padome varētu mums samazināt vispār finansējumu par kādiem 200 miljārdiem. Ehm, tā ir tāda ļoti liela naudas summa, tāpēc mums ir nepieciešams uzstāt visiem kopā uh, parlamentā, ka mums ir nepieciešama nauda, un eh, tāpēc mums ir ļoti delikāts pārunas priekšā, kas attiecās uz komisiju. Tad šodien no rīta mēs jau uh, tikāmies pirmo reizi, un es domāju, ka transporta komitejā uh, mēs esam visi vienisprātis šajā jautājumā bet es gribētu teikt, mani īpaši uztrauc, ka mm, mums ir ļoti maz manevri iespēju, lai iegūtu naudu, un bez tam tiek zaudēta pilotprojektu un sagatavošanās darbību jēga un mērķis, jo Tās taču tiek izstrādātas tādēļ, lai pārliecinātos par to, kādā veidā var realizēt jaunas politikas. Tas jau nav domāts tam, lai pēc tam, kad tās ir īstenotas divus vai trīs gadus, mēs par tām aizmirstu. Man šķiet, mums vajadzētu būt pietiekami stingriem un skarbiem ar komisiju, ka mēs nevaram sagatavot kaut ko jaunu ik pēc diviem un trim gadiem, lai. Um, Tad, kad mēs esam sagatavojuši kaut ko jaunu, vecais tiek to aizmirsts. Un to vajag īpaši uzsvērt. Jebkurā gadījumā pagaidām mums vēl ir jāsagaida Eiropas komisijas priekšlikums, ar ko tā nāks klajā 25. aprīlī. Un tas, nu, būtu viss, kas vēlas pateikt. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu Duranas kundzei, es gribētu sveikt mūsu vidū apmeklētājus no Hamburgas, kurus ir atvedusi Maisners kundze. Es priecājos, ka jūs esat mūsu vidū. Es ceru, ka jums patiks mūsu e, apmeklējums. Un, un tagad jūs te dzirdat mūsu diskusijas par to, kā mēs apspriežam transporta budžetu. Un uh, sveicam viesus no Hamburgas. Durānas kundze no zaļiem. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es, protams, gribu pievienoties piezīmēm, ko izteica mūsu kolēģi, kas šeit ir gan transporta komitejā, gan budžeta komitejā, un es arī, tāpat kā citi, paužu savas lielās bažas par 15 miljārdu caurumu, par problēmām ar uh, maksām apropriācijām. Mēs zinām, cik lielā mērā tas ir jautājums, ko padome katru reizi uh, nu, ko mums padara par ķīlniekiem maksājuma jomā, un tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā lielos, lielās kavēšanās patēriņu jomā. Otrkārt, es gribētu, lai debatēs, kas mums būs izstrādājot budžetu, un to starp debašu beigās ar padomi trialogā, lai um, obligāciju projekts netiktu pievienots kā maza spēlīte, kas ļautu pamaz, samazināt uh, ieguldījumu vai aizskavēt to. Uh, protams, mēs budžeta komitejā un šeit mēs esam daudz debatējuši, mēs zinām, ka tas ir ierobežots īpašs projekts dažās jomās, bet es tomēr gribētu teikt, ka padome varētu radīt iespēju, ka ir kaut, kādas, kaut kas cits iespējams un var, eh, varētu līdz ar to aizkavēt zināmas maksājumus. Treškārt jau arī tika teikts, jābūt uzmanīgiem, lai transporta budžets, kā tas bieži vien ir mūsu dalību valstīs, nebūtu tas, kas tiek visu laiku koriģēts. Uh, nu, kad budžets ir ļoti saspringts, nu tad tieši no transporta ņem nost. Mums šeit transporta komiteja ir svarīgi, um, referenta kungs, lai būtu precīzi elementi par iepriekšējo laiku un Pagājušajā gadā, daudz gadu plāna ietvaros, manuprāt, bija skatījums, nu, kas ir vajadzīgs uz visu periodu un sagatavojot nākamo plānu, un būtu interesanti, lai būtu saikne starp 2012. gada budžetu no vienas puses un visu darbu, kas tiks turpināts nākamajam finanšu plānam. Mēs kopā ar jums, Ranta kungs, kas, tie, kas esam abās komitejās, centīsimies nodrošināt paralēlismu no budžeta viedokļa raugoties, lai aizstāvētu e, transporta budžetu, kas ir cienīgs šī vārda. Paldies! Jā, paldies, prezident kungs. Es, es gribētu savu uzstāšanos uh, ierobežot ar, ar tām lietām, ko mums šodien mēs diskutējam transporta komitejas kontekstā. Uh, ar galveno budžeta ziņojumu 13. gadam un nerunāt par varbūt tās tiem visiem vispār zināmajiem aspektiem, kādas uh, finanšu situācijas uh, Eiropā mūs sagaida arī kontekstā ar budžeta iespējām 13. gadā. Bet par transportu runājot, um, vispirms par uh, pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Es domāju, ka mēs tiem, kuriem ir bijusi pieredze ar, ar šādiem ierosinājumiem, tā skaitā arī mana, uh, ir skaidrs, ka tas, šie pilotu projekti visbiežāk ir tādi, kā nevisai mīlām bērni Eiropas komisija tālāk īstenošanas gaitā. Un skaidrs, ka nepārmetot komisijai to, ir skaidrs, ka mums tas jāņem vērā un pirms mēs nosakam šos iespējamos divus uh, Eh, vai trīs eh, pilotprojekts vai sagatavošanās akcijas 13. Eh, gadam, mums vajadzētu noskaidrot, kas notiek ar, un kāda ir situācija ar komisijas ieviešanu tiem trījiem projektiem, pilotprojektiem, kas pašlaik ir darbībā. Divi no tiem saistīti ar turismu un viens ar transportu. Un tad, tad vērsties, teiksim, vai mēs turpinam šos un, un, un vai mums vērts gatavot jaunus. Gribu pateikt arī ICR grupas vārdā, ka attiecībā pret uh, transporta aģentūrām mēs būsim ļoti konservatīvi. Uh, mēs uh, negribam palielināt uh, izdevumu pozīcijas, apropriācijas uh, šīs, uh, šo aģentūru kapacitātei, jo ir iespējams tomēr šajos laikos, uh, ja var atrast nacionālajos budžetos Eiropas dalību valstīs, uh, ierobežojums uz, uz algu palielinājumu šādās institūcijās, tad Eiropā arī to var panākt uz iekšējām rezervēm. Uh, Eh, gribu uzsvērt, ka mūsuprāt arī ir svarīgi saglabāt 13. gadā pienācīgu finansējumu TNT eh, projektiem eh, Marko Polo divi programmai un bez šaubām Single Sky, jo Single European Sky, Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmai Cezar, ieskaitot arī Cezar vienotajam uzņēmumam. Tas Tas, tas, manuprāt, ir tas būtiskākais, ko mēs gribētu dot šodien, manuprāt, no ICR grupas vismaz redzējumu transporta komitejā mūsu budžeta ziņotājiem 2013. gadam. Paldies. Mr. Fidanza. Fidanzas kungs. Paldies, priekšsēdi. Es vēlētos īsi izteikties, jo pilnībā piekrītu Maisners kundzes teiktajam. Un tāpat arī ēnu referentam vēlētos runāt par turisma politiku, par kuru runājām un ko Levies kungs zina labi. Taisnība, ko teica Dominiks Rikē. Transporta komitejā mēs Nesam prasījuši kosmēs programmas ziņojumus par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas e, ir e, ITREM komitejas kompetencē un resursi daudz gadu finanšu schēmai ir paredzēti konkrētā kosme punktā, un tur ir paredzēts 130 miljonu eiro specifiski turismu projektiem. Uh, Es ceru, ka mans, man lūgumu, man prasību atbalstīs kolēģi, katrā ziņā tie, kas jau ir līdzīgi izteikušies mums. E, komitejā nav īpaša viedokļa par kosme, bet mums ir jāsadarbojas ar budžeta komiteju, ar itra, lai apstiprinātu šīs saistības un apņemšanos. Un to noteikti nevajadzētu dalīt uz 27 valstīm. Bet tas varētu būt liederīgi, lai finansētu projektus ar pievienotu Eiropas vērtību. Un tas varētu sniegt konkrētu pamatu šai jaunajai turisma kompetencei šajā programmā, kas atbalsta mazos vidējos uzņēmumus. Mērnēs Kokmuks. Thank you, prezident. Paldies, priekšsēdētāji prietenului nostru din Komisijā de budžet, ka. Es eh, gribētu pateikt eh, mūsu draugām no budžeta komitejas, ka jūs visdrīzāk nebūsiet referents tikai 2016. gada budžetam, bet arī 2014. jo ja gadījumā mēs nepanāksim vienošanos Uh, par konkrētu ciparu 2013. gadā, tad uh, šis pats cipars tiks pārcelt uz plurni daudzgadu, daudzgadu plānu, un tāpēc, Lavija kungs, jums ir ļoti liela nastjānas. Un es gribētu teikt, ka 2012. gadā mēs esam nonākuši pie situācijas, kur kolēģi mums paziņoja, ka trūkst naudas, un tāds ir noticis divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka Eiropas komisija bija kļūdaina aprēķinus veikusi, atcerēsimies šos 115 miljārdus eiro, un tad vēl arī e, tas, ka padomē teicās mums piešķirt papildus 5 miljārdus. Uh, Tagad es runāju par 2012. gadu. Nu, un tad beigu beigās mēs nonācām pie situācijas, kādā mēs tagad esam. Bet tagad tas, kas mums ir jādara, ir sekojošais. Mums ir jāatkārto tas pats, ko mēs lūdzām jau toreiz, proti, ka 2012 gada budžeta izmaiņas nenotiek vienlaicīgi ar 2013. gada budžetu, bet lai tas notiktu pirms, citādi tas visu sarežģīja. Es vēlreiz vēlētos atkārtot. Mums nevajadzētu grozīt 2012. gada budžetu, vai pareizāk sakot, tas ir jāgroza Eh, taču tas ir jādara pirms izskatīt 2013. gada budžetu. Jūs jau ļoti labi zināt, kādas ir eh, transporta komitejas prioritātes budžetā. Mums ir eh, jānodrošina TNT funkcionēšana, tāpat arī Cezara programma, Galileo un uh, Single Sky. Tās ir programmas, kur, uh, kuru finansējums ir jāparedz. Paldies! Put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 mums šeit parlamentā ir jācīnās ar ļoti spēcīgu pozīciju, tādēļ, ka mēs varbūt te varam izcīnīt kaut kādu ciparu arī 2014. gadam, tāpēc mēs nevaram atkāpties no savām prioritātēm un no priekšlikumiem, ko mēs pieņēmām plenārsēs komisijā. Paldies Marinesko kungam. Tālāk priekšsēdētājs turpina. Pirms es dodu vārdu Lavjēra kungam, es gribu uzsvērt to, ko daži no komitejas locekļiem teica par transporta prioritizāciju jaunajā 2020. Eh, gada stratēģijā. Mēs visi gribam radīt darba vietas, mēs gribam izaugsmi, un transports ir ideālā vieta, kur ar to varētu nodarboties, taču es dzirdu dažādas bāžas, jo krīze ir parādījusi to, cik ļoti ir nepieciešams kritiski izvērtēt to, kas notiek šajā jomā. Un parlaments mēdz izstrādāt visādus stratēģijas ziņojumus, un Iepriekš parlamenta ziņojumi bija apmēram trīs lapus gari, bet tagad tie kļūst arvien pilnīgāki, jo mēs saprotam, kāda ir transporta loma izaugsmē um, un ekonomiskajā attīstībā. Un arī nākotnē. Šis vienmēr ir bijis eh, jautājums kas mūs ir nodarbinājis attiecībā uz budžetu, um, jo transports um, nav tāda lieta, kur jūs varat iedot naudu pirmajā um, maijā un otrajā nā, maijā jau to iztērēt, jo tās aizņem laika, bet, nu, protams, jāparūpējās arī par to, lai šis uh, laika nobīde nebūtu pārāk liela. Protams, tās programmas kā Cēzara Singles, kā ITNT, tās ir ļoti svarīgas, bet kopīgais motīvs ir pārrobežu jautājums ja jūs paskatāties, kādas ir bijušas TNT problēmas pagātnē, tad es gribētu teikt, ka šo projektu domi, šajā projektā dominēja nacionālās intereses, bet mums ir nepieciešams TNT koncepts, kas būtu uh, Eiropas līmenī, ka būtu Eiropas pievienotā vērtība. Uh, Es neesmu ieinteresēts tagad sagādāt finansējumu nacionālām skēmām dažādās dalības valstīs, kas nerada nekādu Eiropas pievienoto vērtību. Tas, ko es vēlos, ir Eiropas finansējums skē, skēmām, kas mums dod Eiropas pievienoto vērtību. Dzelzceļš ir klasisks piemērs. Mēs šeit esam. Um, uh, tik daudz dalību valstis, un mēs joprojām nevaram dabūt vilcienus pāri robežām. Tāpēc, ka vai tad nu ir nepareizā elektrība, vai kaut kādas uh, signalizācijas sistēma ir nepareizā, vai nacionāli likumdevējs liek kaut kādus šķēršļus. Tas būtu viens. Un es domāju, ka mēs noteikti centīsimies jums palīdzēt jūsu lomā um, cīnīties par šo prioritizāciju. Tas ir mūsu uzdevums. Un visbeidzot, es gribēju pateikt, ka viens iemesls, kāpēc es nekad nekļūšu par galveno uh, Eh, referentu, tad es piedāvātu miljonus atņemt lauksaimniecības budžetam. Un, protams, ja es patēju kaut ko tādu, tad pusi no klausītājiem ķertu trieka. Bet eh, mēs, mums ir uz lauksaimniecību orientēta sistēma, kas atalgo neefektivitāte, bet, nu, tāda, nu, mums ir tā sistēma. Es domāju, ka manā dzīves laikā nekādas izmaiņas nenotiks, bet nu cerēsim, ka kaut kad nākotnē tomēr būs. Tagad, Lavieru kungs, jums vārds. Nu, paldies, priekšsēdi. Nu, jūsu teiktais beigās par lauksaimniecības finansējumu man uh, liek uh, šo to pārdomāt. Es pats esmu no lauksaimniecības komitejas. Bet, nu, Tagad vēlos pateikties par jūsu pārdomām, jūsu piezīmēm, kas ļāva labāk izprast mm, reālo situāciju un arī mm, ļaut eh, to pārdomāt no manas puses. Kā jau priekšsēdis teica, eh, beigās eh, transports ir joma, kur ir atšķirības starp apņemšanās, apņemšanos un maksājumiem. Un te ir runa par 207 miljārdiem eiro Eiropas līmenī. Na. Tā tad ir par to, ka mēs nonāksim situācijā, kurā mums ir lielas prasība pēc maksājumiem, jo e, iepriekš uzņemtās saistības noslēdzas un tās vajadzēs apmaksāt. Viss parlaments. Tam būs jāņem vērā komisijas prasības, lai īstenot šos maksājumus. Un būs nepieciešams, lai 13. gada budžets būtu pietiekami vērienīgs vai vismaz uh, realistisks, lai varētu īstenot šīs saistības. Esmu pārliecināts, ka mm, trialoga ietvaros visas budžeta procedūras laikā mēs varēsim e, to ņemt vērā, lai mm, finanšu budžets atbilstu jūsu gaidām. Kā jau teicam arī Nesku kungs, 2013. gada budžets ir visai savāds budžets, jo tas ir 13. gada budžets, bet tajā pašā laikā to varētu izmantot arī 14. gadam. Un ikreiz, kad ir jānoslēdz nu, vienošanās par daudz gadu ietvaru, mēs zinām, ka 2013. gada budžets kļūs par 14. gada budžetu, piemē, pielāgojoties inflācijai, jo tāds vienošanās starp institūcijām iepriekšējā finanšu schēmas ietvaros. Nu, vairāki kolēģi runāja par sagatavošanas darbu pol, pilotu projektiem. Nu, mēs, protams, sekosim pagājušā gada procedūrai, lai varētu laikus jau noskaidrot, vai komisijai ir iespēja tos īstenot, bet mēs nezināsim, kādi tad būs pieejamie līdzekļi līdz brīdim, kad noskaidrosim, kādas tad būs manevri iespējas katrai pozīcijai. Un, kā jau mēs eh, dzirdējām, tad globālā situācija nav eh, pozitīva, ņemot vērā atšķirības starp uh, Mm, saistībām un apropriācijām, un vēl ir jautājums arī par turisma politiku, kā jau minējāt, tā ir mm, jauna kompetence, ko paredz Lisabonas līgums, tajā pašā laikā nav konkrēti specifisku līdzekļu, kas ir piešķirti šim mm, mērķim. Un mēs runāsim par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, Nu, sarunās, kas jau tagad notiek. Mums ir vairākas iniciatīvas, sagatavošanas darbiem pilotprojektos, kas mums būs jāatbalsta. Un jūs jau man par to ziņojāt, es par to pateicos, jūs vērsāt man uzmanību uz vairākām prioritātēm, Sky, Galileo, TNT un tā tālāk. Mēs, protams, centīsimies pārnest budžeta iespējas uz nākamo gadu, un mums vajadzēs veikt objektīvu novērtējumu jūsu prioritātēm, budžeta līnijām, kas attiec uz jūsu komiteju, cenšoties noskaidrot, vai ir arī kādas negatīvās prioritātes, jo mēs vēlamies vienmēr padarīt vairāk, bet tajā pašā laikā mēs strādājam krīzes periodā. Mēs zinām, ka mm, padome bieži vien sarunās mm, teica, ka maksimums, kam var piekrist, tas ir mm, paaugstinājums plus x, un mēs sakam, ka mēs nevaram piekrist lineāriem samazinājumiem un ka padomē ir jāuzņemās atbildība, mm, konkrēti pasakot, kur tie vēlas griezt šos līdzekļus, jo mm, viņi nevar nodot šos sarežģītos jautājumus parlamentam, un tad mēs eh, beigu beigās nonāktu ar Nu, politikām, kuras nevarēs tikt īstenotas tam dēļ, ka nav pietiekami daudz līdzekļu. Līdz ar to padomē ir jānos, jānorāda, kurā vietā jāveic griezšana. Paldies, Lavijas kungs, mēs tiešām priecājamies par to, ka jūs šodien ieradāties, un es domāju, ka mana budžeta referenta Maisneris kundze pilnīgi noteikti ar jums sazināsies un kontaktēsies šī procesa laikā. Tiešām sirsnīgs paldies. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības. Uh,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 priekšsatātāja kungs. Šodien mums ir jārunā par Transeiropas tīklu īpaši attiecībā uz enerģiju. Mums un um, te būtu jāsaka, ka ir eh, svarīgi nodrošināt Eiropas infrastruktūru attīstību, un te nav runa tikai par transporta infrastruktūru, bet arī par enerģētikas infrastruktūru. Izpildu komiteja tika ierosinājusi jaunu procedūru, kā varētu to īstenot. Tāpat arī Te paredzētas iniciatīvas Connecting Europe, par savienojumiem starp dažādiem tīkliem. 40 miljardi tam ir paredzēti, un 9 no tiem attiecas uz enerģētiku. Runājot par transporta komitejas viedokli, nepieciešams radīt sinerģiju starp infrastruktūrām enerģētikas jomā, izveidojot saikni ar transporta infrastruktūru, ņemot vērā arī to problemātiku, kas saistīta ar atļauju piešķiršanu man ir iespējas, ka komisija ir pozitīvs viedoklis, akcentējot pārobežu programmas. Citi jautājumi, kas minēti atzinumā, attiecas uz naftas un gāzes transportēšanu, tāpat arī citiem enerģijas avotiem uz Eiropas Savienību un Eiropas Savienībā. Tostarp runājot par dzelzceļa, sauszemes un jūras transportu, kas tiek izmantot šajos gadījumos. Ja uzlabo situācija transporta jomā, jo runāt par transportu, mēs zinām, ka 80% no naftas tiek pārvadāti ar lieliem tankuģiem uz Eiropu. Un 15 Eiropas Savienības valstīs, starp citu, ir paredzēts 7,7% palielinājums naftas patēriņam nu, laikā no 2010. līdz 2020. gadam jārada infrastruktūras naftas pārvadāšanai, naftas vadi un jānodrošina e, Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas apgādes drošība. Runājot par naftas pārvadāšanu, tas ir zināms risks videi. Un ja naftas vārds družba netiek izmantots, nu tad tas nozīmētu, ka tā nafta tiek pārvadāta ar tankkuģiem, un tas rada būtiskus riskus vidē. Tankkuģi pārvadā aptuveni 170 miljonus tonu naftas gadā. Es plankuģu kustības samazinājums ļautu samazināt arī siltumnīca efekta gāzu emisijas. Tas ir svarīgi Eiropas Savienības enerģētikas politikai. And, uh, Te ir runa par tīro enerģiju, uh, kas, uh, ko, ļauj, kur, kur, ko pieļauj dabas gāzes izmantošanā. Un šī joma attīstās. Mēs varam izmantot, protams, to arī transportam ar divām iespējām - sašķidrinātā un saspiestā dabas gāze. Un tas ļaus mums īstenot mūsu mērķus, proti radīt tīru transportu. Mēs zinām arī, ka Eiropas Savienība stipri atkarīga no dabas gāzes importa. Mums tāpēc jātīsta infrastruktūras un jārada labāki savienojumi Um, dabasgāzes um, pārvietošanai starp dalību valstīm. Runa ir arī par uzglabāšanas iekārtām dabasgāzei. Tas viss ir ļoti svarīgi. Un jaunajām vadlīnijām vajadzētu arī attiekties uz vājo saikni starp dalību valstu tīkliem, tos tādā centrāla un austrāma Eiropas valstīs. Man ir daži priekšlikumi, ko es esmu formulējis tekstā. Nepieciešams veicināt sinerģijas starp Eiropas Savienības infrastruktūru projektiem, transportu un enerģētikas nozarē. Cita starpā aicinot valstu iestādes izveidot eh, kopīgu atļauju tīklu, to starp enerģētikas jomām. Nepieciešams arī uzlabot uh, savienojumu starp 12 vecajām un 15 jaunajām dalību valstīm, nodrošināt naftas apgādes drošību Austrum un Centrāla Eiropas valstīs, censties samazināt vides riskus, kas ir saistīti ar tankuģu satiksmi. Mums nepieciešams raudzīties arī lai veicinātu dabasgāzes izmantošanu, kas ir ilgspējīgs enerģēt, enerģijas veids, veicināt tirgu attīstību, lai izvairītos no tirgu izolācijas enerģētikas jomā. Gribētu jums pateikties par uzmanību un gaidu jūsu izteikumus. Paldies! Thank you, Mrs. Tikal, for the S&D. Tikal, kundze. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor uh, din... Paldies, priekšsādātāji, kā ēnu referente savā grupā. Es gribētu izteikt dažas piezīmes par šo komisijas priekšlikumu. Nepieciešams, lai enerģijas tīkli un elektrības tīkli tiktu modernizēti, ņemot vērā, ka aug prasības pēc elektrības. Tas mainīs vēl kādu konfigurāciju, eh, tīklus un eh, visu šo eh, enerģētikas spektru, to starp izmantojot arī dabasgāzi. Pie pieprasījums aug. Tīkliem vajag rēģēt, mums vajadzīgas ar uzglabāšanas iespējas, kas būtu lielākas, lielāks piedāvājums saspiestajai un sašķidrinātajai dabas gāzei. Gribu atgādināt, ka pastāv komisijas pētījums, kurā parādīta nepieciešamā pēc investīcijām nākamajā periodā līdz 2020. gadam mums būs vajadzīgi apmēram 220 miljārdi eiro, lai attīstītu nākamo enerģētikas tīklu Eiropā. 140 miljardi no tiem būs paredzēti elektrības tīkliem, to starp augstsprieguma tīkliem. Te būs, tie būs gan jūrās, gan pazemē, pa gaisu, vienalga, bet nepieciešamas šīs investīcijas. Eiropai vajadzīgi arī desmitiem miljardu eiro ar augsta spiediena gāzes tīkliem, kā arī 2,5 miljārdi eiro um, CO2 emisiju samazinājumam. Uh, plānošanas periodam 2014-2020 mēs rēķināmies ar to, ka pieprasījums augs būtiski un tāpēc nepieciešamas investīcijas, nepieciešama politika, kas paustu solidaritātes starp dalību valstīm, lai būtu patiesas iekšējais tirgus, uh, kas varētu apgādāt arī visattālākos novadus. Mums runā arī par alternatīvajiem transportiem un nepieciešams īpaši akcentēt politiku, kas ļautu iekļauties tam tradicionālajos enerģētikas tīklos. Gribu atgādināt, ka regulas projektā paredzētas arī sadarbspējas iespējas enerģētikas jomā un nepieciešama energoefektivitāte, kas vajag veicināt atjaunojamās enerģijas un sasaistīt enerģētikas tīklus. Regula, protams, nosaka kā prioritāti 12 koridorus Eiropā tiek paredzētas arī normas septiņām infrastruktūras kategorijām, kurām ir vispārēja nozīme, kas vismaz tā kā tādas tiek definētas. Jāatzīmē arī, ka regulā paredzētā metode un process, kas paredz saskaņotu analīzi starp izdevumiem un iegūmiem uh, gāzes un elektrības jomā, ir paredzēti arī atlases kritēriji vispārējais intereses projektiem. Tie ir projekti, ko atbalsta un līdzfinansē Eiropas Savienība gan uh, izpētes, gan īstenošanas jomā. Gribu pasvītrot, ka no mūsu komitejas viedokļa raugoties ir svarīgi, lai mēs varētu izmantot transportu, kas ir mazāk piesārņojošs, proti vajag radīt enerģētikas infrastruktūras, kas, kurām būtu mazāks piesārņojošais efekts. Es uz uh, mirkli pakavēšos pie tā. Atjaunojamās enerģijas parasti tiek izmantotas lokālajā un reģionālajā līmenī. Ja mēs gribam attīstīt elektroautomobīļus, ja mēs gribam izmantot enerģētikas potenciālu, uh, tad ir svarīgi, lai būtu līdzsvars starp enerģijas ražošanu, pārvadi un patēriņu. Un te es īpaši domāju par elektromobīļiem. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz īpašo nozīmi, kāda ir Melnējā jūrai. Enerģijas pārvadē, to starp naftas un gāzes jomā, lai garantētu energoapgādes drošība Eiropas Savienībā, mums ne, būs nepieciešama politika, kas vērsta uz to, lai mazinātu mūsu atkarību. Proti mums jārada jauni apgādes ceļi. Gāzes koridori dienvidos būs ļoti būtiski Eiropas Savienības apgādē. Nabuko ir prioritāte Eiropā. Ir citi projekti, kas ir svarīgi gāzes vads, piemēram, kas saistīs Turciju un Itāliju, arī Rumāniju un Azerbaidžānu. Tie ir ceļi, kas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai Melnās jūras reģionā. Mums nepieciešams intensificēt arī mūsu sadarbību ar, ar Melnās jūras kaimiņu valstīm. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs gribu pasvītrot, cik svarīgi ir attīstīt lielās ostu struktūras Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīgi jauni termināļi, lai piegādātu šķidro gāzi un uzglabātu to Eiropā. Kāpēc? tas kļūst aizvien svarīgāk Eiropas Savienībai. Piegādes avotu un transporta avotu diversifikācija gāzē un es ar interesi gaidīšu mūsu kolēģu piedāvātos grozījumus, un vēlreiz gribu sveikt referentu par paveikto darbu. Liels paldies, godātie locekļi. Es gribētu atgādināt, ka mēs esam aizkavējušies ar mūsu darbu kārtību, tāpēc es negribu nevienam atņemt vārdu, bet lūdzu izteikties īsi. Maisnieks kundze. Nu, paldies, priekšsēdi. Centīšos nedaudz atgūt zaudēto laiku, vēlējos pateikties Markinkeviča kungam par eh, atzinumu. Un eh, šīs debates īstenībā saistās arī ar iepriekš eh, teikto, kas tad ir Connecting Europe, tas ir finansēt infrastruktūras, mm, bet arī transports, enerģētika un ātrums. Un šeit ir runa par enerģijas piegādi. Uh, Nu, protams, transporta ziņā enerģijas piegāde ir ļoti svarīgs jautājums, un es atgādināšu, ka dzelzceļa infrastruktūras būtu jāizmanto, lai transportētu enerģiju, ja īpaši vēja enerģiju neesmu eksperte vēja enerģijas jomā, bet Helsinkera kungs ir domājis par šo jautājumu. Un arī par ražošanu, atjaunojumās enerģijas transportam un uh, Un te arī ir šis transporta jautājums, kas parādās, ja vien vēlamies celt jaunas infrastruktūras. Tā tad ir mm, šī sasaistes starp transportu un mm, enerģiju. Nu, tas ir svarīgi. Šajā atzinumā runāt par pēc iespējas lielāku sinerģiju vajadzētu izvairīties no pārklāšanās. Un to, ko mēs varētu ieviest praksē. Tādējādi iekšējā tirgus ietvarā vajadzētu eh, kombinēt eh, transportu un enerģiju. Tālāk tika runāts arī par šo Connecting Europe Facility. Vajadzētu piešķirt pietiekami daudz apropriāciju, lai finansētu šos eh, projektus, jo šobrīd ir pārāk maz finansējuma, kas būtu pieejams šim projektiem. Ja pilotu projekti eh, tiek novest līdz rezultātam, eh, tad mēs varam iet tālāk. Tālāk konkrēts piezīmes par iepriekš teikto. Mm, tad, kad tiek teikts, ka naftas transports būtu drakoniski jāmazina, nu, te es mm, neesmu viens prātis. Protams, ir vidas piesārņojuma risks, bet. Uh, mums eh, nav alternatīvas, ja esam no naftas atkarīgi, mēs nevaram teikt, ka mēs tagad apstādināsim naftas mm, transportēšanu ar tankeriem. Un es eh, atgriezīšos arī pie Dominika Rikēja teiktā par uh, Mm, šiem dubultiem korpusiem mēs cenšamies panākt labākus noteikumus Eiropas Savienības līmeņi, līmenī, lai padarītu tos drošākus, un papildus tam vēl vajadzētu arī kontrolēt dažus mm, caurules un atsevišķas ne, no tā neatbilst drošības noteikumiem, bet mēs nevaram teikt, ka mēs pilnīgi šos naftas kuģus apstādināsim, un tad vēl ir arī infrastruktūras sašķidrinātās gāzes jautājumā. Nu, tā ir, eh, tas ir tāds enerģijas veids, kurā uh, varam strādāt, te ir um, infrastruktūras, kas būtu veidojamas, mm, tā lai varētu aizvietot naftas kūģus, un mēs varētu izmantot arī mm, kūģus, lai šo šķidrināto gāzi pārvadātu. Tātad būtu nepieciešams izstrādāt priekšlikums, lai virzītos priekšu. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Berichterstatter für den Bericht. Paldies referentam par paveikto darbu. Protams, vienmēr ir labi svītrot pārvadāšanu ar tankuģiem un, un pāriet uz piegādi pa cauruļvadiem. Nu, mēs varam to tik apsveikt. Bet liels jautājums ir, kas maksā? Pasaulē ir lieli naftas gadi, es nekad neesmu dzirdējis, ka būtu nepieciešamas subsīdijas. Gluži otrādi, valstis cīnās par to, lai šie naftas gadi ietu caur attiecīgām valstīm, jo naftas vadi dod miljardus. Es gribu zināt, vai Eiropas Savienībai jāpiedalās, vai jāļauj rūpniecībai vienai pašai strādāt šajā jomā. Daudz enerģijas, tas nozīmē daudz naudas, ko var vinnēt. Tās ir arī manevra iespējas, bet no otras puses <clears throat> nepieciešams centralizēt to, kur tas ir nepieciešams. Vienlaikus neaizmirstot arī decentralizēto enerģētiku. Piemēram, pēc lielajām paradigmas maiņām enerģētikas jomā mēs pašlaik koncentrējamies uz tūkstnešiem. uz uh, āzonu vēja enerģijas parkiem, bet nevajag aizmirst, ka daži vēlas saglabāt monopolu situāciju un centralizēto situāciju. Nepieciešams garantēt enerģētikas ražošanas decentralizāciju. Jā, sašķidrinātā gāze, protams, bet tas ir pārējais jautājums, jo mūsu mērķis ir pāriet simtprocentīgi pie atjaunojumās enerģijas. Ja mēs gribam uh, atteikties no kodola enerģētikas un oglēm, tad nu, mums ir nepieciešama sašķidrinātā gāze. Tas ir skaidrs, bet mums jāskatās jautājums arī par vidi, uh, ko minēja jau Maisnēs kundze. Uh, ir, neaizmirsīsim arī dzelzceļa struktūras, kas Eiropā ir ļoti blīvas un pašlaik lieliski varētu savienot, ja vēlaties, uh, Eh, elektrības struktūras dzelzceļiem ar attiecīgiem tīkliem, bet ir zināma atturība runājot par šiem savienojumiem starp atjaunojamo enerģiju un strāvas noņēmējiem. Bet, manuprāt, tā būtu iespēja izmantot atjaunojamo enerģiju kā minēja Macinkeviča kungs, te varētu attīstīt sadarbību starp dzelzceļiem Eiropā un atjaunojumu enerģētiku. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka Eiropas komisija, manuprāt, izdarīja ļoti pareizi soli uz nākošo finanšu perspektīvu, saliekot arī e, enerģiju, informācijas tehnoloģiju un transportu vienā Connecting Europe Facility pieejā. Uh, Eh, jo vēl jau vairāk, nekā, ja mēs redzam, ka transportā mēs joprojām neesam savienoti Eiropā. Ļoti daudz teritorijas, arī īpaši Austrum Eiropā, Centrāla Eiropā, lielā mērā ir labāk savienotas ar, ar, ar, ar trešām valstīm nekā Eiropas Savienības dalību valsts starpā. Un enerģētikā tas pat ir vēl vairāk eh, redzams nekā transportā. Uh, Tāpēc šī pieeja, manuprāt, ir pareiza, un es gribu izteikt atzinību Marcim Keviču kungam, kurš uh, savā ziņojumā vairākās vietās tieši uzsver šo starpību starp EU e, e, e, 12 valstīm un EU 15 valstīm šajā enerģētikas infrastruktūras kontekstā. Par naftu runājot, naftas vadiem, uh, mēs zinām Austrum Eiropā, ka ir ļoti daudz naftas vadi, kas stāv tukši uh, piegādājot naftu no trešām valstīm, tāpēc, ka mainās īpašnieki, pārstrādes uzņēmumiem, eh, naftas pārstrādes uzņēmumiem vai kā citādi, un pēkšņi naftas vada stāv tukši. Un tad tā, šī nafta tiek pārvadāta ar dzelzceļu transportu visbiežāk vai ar kuģiem, kur tas iespējams, kas liek eh, šo visumā vidē kaitīgo un samērā bīstamo kravu pārlikšanu uz transporta veidiem, kas mums šai komitē ir tradicionāli. Tā kā uzskatīt, ka mēs uzbūvēsim vairāk transporta va eh, naftas vadus, manuprāt, nepalielinās viņu noslodzi un neatrisinās šos jautājumus. Um, par gāzi runājot, uh, manuprāt, izšķirošs jautājums ir ne tikai uzstājas izveidot uh, LNG terminālus, kur tas ir iespējams, un izveidot starpsavienojumu starp, uh, nu, teiksim, Poliju un Lietuvu, kas joprojām neeksistē gāzes savienojumā. Un vēl vairāk svarīgi ir atsaistīt pieejamību tirgumu infrastruktūrai, gāzes vadu infrastruktūrai, jo neviena no, nopietna gāzes diversifikācija vairākās uh, Eiropas Savienības valstīs neradīsies, ja investoriem nebūs iespējams šo LNG eh, sašināto gāzi regasificēt un ielaist tirgu. Ja šīs pieejas nav, tad visi eh, infrastruktūras projekti īstenībā nedod nekādu drošību. Un starp citu, par Nabuko es neesmu tik pārliecināts, tik augu un gaisgā. Es domāju, ka ņemot vērā, kā attiecās izņēmuma stāvoklis South Stream gadījumā, es pieņemu, ka Nabuko var arī nemaz nebūt. Uh, un visbeidzot par elektrību runājot, arī šeit ir, manuprāt, pareizs akcents, tā, uh, runājot arī par šīm vienotām atļaujām ziņojumā un, un, un pārējiem aspektiem, ko Marcin Kevičs kungs runā. Uh, elektrībā tāpat ir, ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kas pastāv citos vienotajos elektrības tirgos, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības reģionāliem tirgo. Piemēram, Nordpūlā nav ne Lietuvas, ne Latvijas šodien. Mēs esam vienotajā uh, ja ģenīrasīskī līnijas ar vienotajās Krievijas elektrības līnijas uh, tirgu sastāvdaļas. Un tas ir tas izaicinājums tuvākiem septiņiem gadiem, lai tā nebūtu vairs. Paldies. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tāpat kā, kā līdz, līdz referents ziņojumam, es gribu teikt, ka interesējos par šiem jautājumiem un gribētu pasvītrot divas problēmas, kas man šķiet, lasot šo ziņojumu un ņemot vērā paveikto darbu, svarīgas. Pirmais ir sava veida paradoks Jo jautājums, par ko runā, tā ir enerģētika. Absolūti vitāls jautājums. Ja nav enerģijas, tad viss apstājas. Nebūs izaugsmes, nebūs darbības, nebūs um, mājasaimniecību. Šis jautājums tiek aplūkots tomēr relatīvi tā nenozīmīgā veidā, apgalvojot, ka galu galā ir daudz naudas enerģētikas problēma risināšanai, un tā kā ir daudz privātās naudas, nu tad, tad, tad Eiropai te nevajag īpaši iesaistīties. Bet būtībā ir milzīgas finansēšanas problēmas, runājot par tēmām, kas ir tuvas priekšstādātājiem, proti Eiropas pievienotā vērtība. Tirgi interesējas par daudziem enerģētikas pārvades segmentiem, bet ne par visiem, un tas attiecas uz starp savienojumiem, kas ir strateģiskie, atjaunojuma enerģija, tīklu saslēgšana, e, ši, e, sadarbība starp tirgiem, tie ir milzīgas problēmas. Mēs konstatējam, ka daudz runātāji teica, ka ir kliedzošs trūkums starp savienojumos, starp valstīm un starp enerģijas veidiem, starp drošību, apmaiņas iespējām. Un tas nozīmē, ka tas tirgus neīpaši interesē. Un pirmā problēma ir tāda, ka enerģētikas tīklu finansējums ir ļoti liels dažiem enerģijas veidiem, un tāds nav citiem. E, e, Connecting Europe Facilities e, kontaktos ar dalību valstīm ir doma tāda, ka šeit nav naudas enerģētikas tīkliem, nav naudas starp savienojumiem, nav naudas atjaunojamās enerģijas izmantošana un tā tālāk. Tā ir milzīga problēma. 150 eh, miljardi vai kaut kas tāds. Nu, kur tie ir? Tie ir tikai privātajos tirgos. Um, Eiropa un dalībvalstis negrib ieguldīt eh, šo naudu, un te mēs tuvojamies ļoti sarežģītāj situācijai. Vēl viena piezīme, un tā būs pēdējā. Mēs zaudējam sinerģiju starp tīkliem, sakot, ka uh, Connecting Europe tas ir labi, jo uh, mēs esam uh, apraidi un transportu ielikuši vienā instrumentā. Nu, es te neatrodu sinerģiju, es atvainojos, bet nav sinerģijas, vai vismaz ir ļoti maz. Ir neliela sinerģija enerģijas piegādē ar dažādiem transporta veidiem, bet sinerģijas starp tīkliem es praktiski neredzu ir grūti piegādāt elektrotīklus, augstsprieguma elektrotīklus eh, dzelzceļam, jo tas būtiski ietekmē enerģi, elektroenerģijas sadali, uh, Un tas ir drošības iemeslu dēļ, ka mēs nevaram uh, šeit um, pie lielajiem satiksmes ceļiem uh, novietot gāzes vai naftas vadus, jo uh, katastrofas gadījumā sekas būtu ļoti smagas. Es gribēju vienkārši pievērst uzmanību tam apstākļiem, ka mums būs ļoti lielas finansējuma problēmas. Uh, enerģijas infrastruktūrās un runājot par Eiropas pievienoto vērtību, un tāpēc vajag runāt par potenciālo sinerģiju. Paldies. Pēcāk, Kona kungs. Uh, danke, Herr Präsident. Uh, herzlichen Dank an den Berichterstatter Herrn Marcinkiewicz. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, Marcinkiewicz kungam, kas ir mūsu referents debetes te. Uh, nav tikai par to, kā uzlabot infrastruktūru Eiropā. Tās ir strateģiskas debats pirmām kārtām. Mēs runājām par Eiropu, mēs eh, runājām par to, ka uh, mums ir nepieciešams uh, ierobežošanas tīkls, bet mums ir drusciņ dziļāk eh, jāpadomā. Mums ir eh, jāsaprot, ko mēs saprotam ar eh, drošu enerģijas piegādi. Tad, kad mēs runājam par fosilajām enerģijām, par gāzi, par oglēm, uh, Nu, ar to nepietiek. Mums ir jārunā arī par atjaunojamajām enerģijām. Mums ir nepieciešams runāt par tādu stratēģiju un arī jādomā par to, kā mūsu līdzpilsoņi to visu uztvers. Uh, Un tāpēc mums vajadzētu skatīties, kas notiek ar transporta infrastruktūru. Un tas attiecās uz visām transporta sistēmām, uz ceļu transportu, gaisa transportu, ūdens transportu. Un jāpadomā arī par to, kādu enerģijas daudzumu patērē rūpniecība un arī patērētāji. Uh, un eh, par to ir jārunā ar eh, politiski atbildīgajiem. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams debātes, lai eh, noskaidrotu, cik lielā mērā šī infrastruktūra ir jāatstāj valsts rokās. Bet, eh, ziniet, mēs nevaram privatizēt visu, kaut arī, protams, ir kaut kādi būtiski elementi, ko, kas paliek valsts uh, uh, aprūpē. Paldies, saka priekšsēdētājs Mamokungs no komisijas. Eh, paldies, priekšsēdētāji, es gribētu pateikties īpaši Marcinkeviču kungam, kas ir referents pār viņa ļoti labo atzinumu, un es vēlētos pateikties arī um, šī parlamenta locekļiem pār jūsu viedokli. Es klausījos šajās debatēs, un man ir jāatzīst, ka man rodas tāds iespējas, ka mēs pilnīgi esam viensprāti par galvenajiem punktiem. Un arī mūsu galvenie mērķi ir savienot uh, iekšējos tirgus, un arī mēs gribam izmantot atjaunojumo enerģiju. Mums ir ļoti daudz strateģisko mērķu prātā. Uh, un um, enerģijas sistēmas pašlaik mainās, un tām arī ir jāmainās, lai tās būtu konkurētspējīgas. Tāpēc es domāju, ka mēs vairāk vai mazāk esam viens prāts, un es eh, ļoti priecājos, ka parlaments domā vairāk vai mazāk tajā pašā virzienā. Īpaši es gribētu uzsvērt, eh, ka mums ir nepieciešama sinerģija, kā to uzsvēra Marcinkevičs kungs, un nepieciešama sinerģijas ar dažādiem sektoriem. Tāpēc mums ir vadlīnija priekšlikums, ko mēs šodien apspriežam. Mums ir arī vadlīnijas transporta jautājumā un informācija tehnoloģija infrastruktūrā, un tas viss ir saistīts ar Connecting Europe Facility, un tas ir tieši tas likumdošanas priekšlikums, uh, kas pārāda, kāda ir sastarpēja dažādo infrastruktūru mijiedarbība. Un tas arī parāda, kādas sinerģijas ir jāattīsta un kā tās ir jāizmanto. Mēs varam pārliecināties par to, ka mēs piedāvājam lielāku līdzfinansējumu grūtākiem un uh, sarežģītākiem projektiem un mēs cenšamies izdarīt to. Un um, tā ir mūsu skatu prioritāte. Tad ir vēl viena papildus lieta, ko es vēlējos pieminēt, un tas attiecās uz naftu un uz nepieciešamību savienot infrastruktūru starp Rietumu un Austrumu Eiropu. Tas ir īpaši svarīgi, ir nepieciešams labāks savienojums nekā tas ir pašlaik. Tieši tāpēc ir arī priekšlikums infrastruktūra vadlīnijās attiecībā uz naftas jautājumu taču es gribēju pateikt, ka ir jāņem vērā arī piegādes drošības jautājums. Ir jābūt drošiem, ka uh, neviena dalība valsts nav atkarīga tikai no viena naftas piegādes avota. Uh, No, nu, mūsu priekšlikumā jūs varat pārliecināties par to, ka naftas infrastruktūra var iegūt zināmu kopīgas intereses projekta statusu un var saņemt uh, dažādu veidu atbalstu, taču finansējums netiek paredzēts tādēļ, ka tās ir privātās infrastruktūras un tās nav atvērtas visiem tirgus spēlētājiem, un ar to tas atšķirās no elektrības un gāzes eh, infrastruktūrām. Lielas paldies, un eh, es ceru, ka šis priekšlikums pārāk nemainīsies tālāk. Paldies, turpin priekšādātājs Samarcinkēvičs, kungs, jūs kaut ko vēlties piebilst? Liels paldies, uh, priekšsēdētāji. Es tiešām gribētu vēl šo to piebilst, bet es izteikšos pavisam īsi. Kas attiecās uz mana kolēģi izteikto viedokļu pirmām kārtām. Atcerieties, ka šeit mēs runājām par Transeiropas tīkliem 2014. 2020. daudzgadu finanšu plāna ietvaros, un tas nozīmē, uh, kā runa ir par enerģētikas politikas īstenošanu katrā dalībvalstī. Katrai dalībvalstī ir savs kokteils iekšējs, kas ir atkarīgs no dalībvalsts iepriekšējām tradīcijām, un tāpēc arī mērķi tiek sasniegti saskaņā ar katras dalībvalsts tradīcijām un arī uh, ieradumiem. Tāpēc mēs nevaram sagaidīt, ka uh, visās dalībvalstīs uh, viss notiktu pilnīgi vienādi. Tagad, ja mēs runājam par enerģijas transportēšanu, mums ir propāna un butāna transports, kas ienāk no dažādām valstīm un tiek sūtīts uz dažādām valstīm. šī gāze tiek transportēta uz dabasgāzes termināļiem, un eh, tur gāze ierodās tā diezgan taisno. Nu, un, protams, ka transportēšanas laikā tiek ievērotas eh, dažādas eh, apkārtējās vīdas normas, taču arī šeit E, atjaunojamo enerģiju izmantošana ir atkarīga no katras dalība valsts tradīcijām. Šajā ziņā Vācija ir pioniere, e, var mums visiem kalpot par paraugu tajā, kā šīs enerģijas tiek e, izmantotas, ne tikai atjaunojama enerģija jomā, bet arī tāpēc, ka Vācija atsakās no kodolenerģijas, kā mēs visi zinām. Uh, Nu, un tāpēc mums vajadzētu izmantot tādas enerģijas, kas ievēro apkārtējās vīdes intereses. Tādas liels valstis kā ASV, Brazīlija, Ķīna, Krievija, arī tām vajadzētu ievērot apkārtējās vīdes normas, tāpēc mums ir jānolemj, kāds būs mūsu enerģiju kokteilis saskaņā ar to Es vēlētos pateikties visiem, kas izteicās. Es, protams, nevaru atbildēt uz visiem komentāriem, taču kopā ar ēnu referentiem mēs centīsimies nonākt pie vislabākā iespējamā rezultāta. Paldies, turpin priekšsēdātājs grozījuma iesniegšanas datums pēdējais termins ir 11. aprīlis, Un um, transporta komitejā par to tiks baltos 8. maijā, un jūnijā par to notiks balsots arī ITRA komiteja. Tālāk mēs runāsim par Količeka kunga atzinumu atbalsts no Eiropas reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. Kohličeka kungs, mēs esam aizkavējušies mazliet, bet nu jums ir pusstundu laika, un man jau ir četri runātāji pieteikušies. Paldies, priekšsādātāja kungs, es nedomāju, ka man būs vajadzīga pusstunda personīgi man. Dobře, já bych tedy přešel, když mám to možnost a právo do češtiny, jestli do... Paldies, priekšsādātāji, es gribētu e, izteikties čehiski, tā kā man ir tādas iesības un iespēja. Šeit mēs runājām pār tīkliem, pār svarīgām politikām, taču šīs atzinums, ko sagatavoju es, ir saistīts ar pavisam sīku sadarbību starp reģioniem. Un es uzskatu, ka tā ir tikpat svarīga kā lielie tīkli, tāpēc, ka ja reģioni netiek saistīti savā starpā, īpaši pierobežu zonā, kaut arī tas notika pavisam mazā mērogā, nu nekas nevar notikt. Īpaši ir jāuzsver to, ka šajās pierobežas zonās dzīvo cilvēki, un tāpēc mēs nevaram runāt tikai par lieliem tīkliem, par kuriem runājam ar Cinkeviču kungs, ja mēs neņemam vērā mazos, um, mazā līmeņa sadarbību. Tāpēc es uzskatu, ka regulas priekšlikums, par kuru mēs runājam, cenšas pastiprināt sadarbību reģionu līmenī. Un kā strateģijas šeit ir orientēt vairāk programmas uz rezultātiem un samazināt administratīvo slogu. Un tas ir kaut kas eh, vispār tāds sinekva non turpmākajiem projektiem. Mums ir jārunā par šo politiku efektivitāti, jo nav iespējams noteikt politiku septiņiem gadiem, ja mēs neveicam izvērtējumu par to, cik tā ir efektīva, un ja mēs neredzam, neparedzam kaut kādus uzlabojumus. Es gribētu tagad pievērsties transportam un turismam, jo tas ir mūsu parlamentārās komitejas kompetence. Un ja jūs ieskatītos grozījumos, kas ir jūsu rīcībā, tad lielākoties uh, runa ir par to, ka ir jārunā par to, ka uh, ir dažādi jautājumi, kurus mēs esam apsprieduši jau pēdējo gadu laikā. Uh, un um, kas ļoti ietekmē reģionus, īpaši lauku reģionus. Tāpat mums ir nepieciešams atbalsts infrastruktūrām, īpaši pierobežu reģionos, kur ir uh, problēmas, piemēram, ar mazo un vidējo uzņēmumu um, likvidēšanu un arī jārunā par um, dzīves līmeni, kam jābūt tādam pašam kā pilsētās. Tādi ir tie jautājumi, kas te ir jāspriež, un es vēlētos jūs aicināt izteikties, uh, dot man uh, savus komentārus, savas atziņas, un es uh, vēlētos lai jūs paturat prātā sinerģiju starp lauku reģionu attīstību un pierobežu sadarbību. Te īpaši ir uh, runa par lielceļiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikas attīstībai jo tas, kā jau es teicu, palīdz uzlabot dzīves apstākļus un arī uzlabos sadarbības ar reģioniem. Un šodien, piemēram, mēs esam runājuši par dažādiem projektiem starp Bavāriju un Čehijas republiku, starp Sakseju un Čehijas republiku, un mēs esam. Uh, um, to apsprieduši jau. Nu, tas arī viss. Es tagad uh, esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus, lai varētu tos ņemt vērā un uh, lai nāktu priekšā ar šo atzinumu vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētāja Fidanses kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es aizstāju kolēģi Tatrēlas kungu. Uh, kurš ir īstais ēnu referents šim atzinumam. Es vēlētos pateikties referentam par paveikto darbu. Tas ir labi izdarīts. Ir pieci grozījumi. Un eh, man ir pozitīvs viedoklis par šiem grozījumiem. Uh, īpaši par tiem, kas pievērš mūsu uzmanību pierobežu sadarbībai. Un arī uz turismu politiku. Tāpat arī mēs piekrītam tam, ka komisijai un padomēji būtu jāizstrādā periodiski ziņojumi par to, kā attīstās kohēzijas politika Un mēs iesniegsim grozījumus saskaņā ar to, ko es teicu. Mēs gribējām, lai tiktu uzsvērta pārobežu turisma nozīme. Un tam ir jāparādās pašā um, regulas uh, galvenajā tekstā, nevis kaut kādos pielikumos. Mums šķiet, ir arī jāuzsver to, ka ir svarīga sadarbība starp dažādiem fondiem - reģionālās attīstības fonds, jūras politikas fonds, zivsaimniecības fonds un tam līdzīgi. Ir jāpievērš īpaša uzmanība e Eiropas teritoriālo grupu sadarbībai un e, tā saucamās ETSG, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas. Man liekas, ka Regi komiteja ir gatavojusies iesniegt veselu virkni grozījumu attiecībā uz sīkiem tehniskiem grozījumiem. Tāpēc man šķiet, ka referenta pieeja ir ļoti laba. Paldies! Mr. Liberatski for the Socialist Group. Paldies, Liberatska kungs, sociālistu vārdā. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję sprawozdawcy Jaromirovi Kohličkovi za jego. Paldies, priekšsēdis, arī vēlējos pateikties referentam par veikto darbu. Es vēlējos vērst jūsu uzmanību uz vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, šis regulas projekts atbilst mūsu gaidām. Uh, patiesi strateģiskā novērtēšana un koordinēšana starp dažādām sadarbības programmām ir mm, svarīgs aspekts. Tajā pašā laikā mums ir arī jāapzinās, ka ja mēs ieviešam šīs regulas nosacījumus, tad mēs un saņemsim ļoti maz apropriāciju. Un te jau īpaši es domāju par ceturto punktu - budžeta sekas. Un uh, katrā ziņā pieejamība nemainās. Respektīvi, budžets nemainās, bet mēs radām jaunas lietas. Es ceru, ka saprotat, par ko runāju. Nu, Te tiek runāts par apropriāciju pārdali un vajadzētu likt akcentu uz starp dažādu reģionu sādā, sadarbību. Un um, te ir arī likts akcents uz tematiskiem mērķiem, tas nav slikti, bet ir Mums vajadzētu likt akcentu uz tematiskiem mērķiem. Es ceru, ka tas izdosies un varbūt dalību valstis nav tik entuziastiski noskaņots kā es, es jo īpaši domāju par 22. punktu un es domāju par mērķiem, kas mums būtu jānosaka. Tā lai mēs eh, varētu būt labumu no. Uh, tā, un acīm redzot, komisijas eh, loma tiks mm, stiprināta attiecībā pret valsts iestādēm. Nedomāju, ka tā aizprieka lēkās. Un tāpat arī 37. punkts šajā kontekstā ir interesants. Šajā punktā ir saraksts ar pārobežu reģioniem, kas mm, piedalās sadarbības projektos. Un tiks mm, organizēts konkurss Eiropas līmenī, un komisijai būs eh, jāvēršas pie parlamenta saistībā ar šo mērķu sārakstu. Ne tikai mm, jāvēršas pie parlamenta, bet arī mm, jāvēršas pie ekspertiem. Un um, es vēlētos teikt, ka šī regula lielā mērā saistās ar programmēšanu. Tāpat tā ņem vērā arī izvērtēšanu un arī pārvaldību. Runājot par finanšu daļu, finanšu aspektu, dalību valstis. Tā kā situācija ir mainījusies, dalību valstīm būs jāņem vērā situāciju dažādība un daudzveidība, bet es patiesi ticu, ka šis šī regula virzās tajā virzienā, mm, uz ko cer mana politiskā grupa. Es sveicu referentu par veikto darbu un esmu gatavs ar viņu sadarboties. Paldies! Paldies, Liberācka kungs, Užijas kungs! Un vēl pirms dot tālāku vārdu, es vēlētos sveikt arī Fausteres kundzi un no Čečas reģiona. Uh, Eh, tas ir ziemeļa rietumos, labākais reģions Eiropas Savienībā. Mm, mēs sveicam arī šos ļaudis mūsu vidū, kas ir eh, pašā mm, zāles dziļumā pēc Fosters kundzes ielūguma. Un tagad ušies kungs no liberāļiem. Paldies, priekšstādātāji kungs. <clears throat> Šodien mums ir atšķirīgas pieejas perspektīva nekā parasti. Parasti mēs runājam par lielajiem tīkliem, lielajiem projektiem, lielajām <laughs> iniciatīvām. Šodien mēs runājam par mazajiem, mazajiem projektiem. Mēs zinām, ka sadarbība, teritoriālās sadarbības mērķis ir īpaša komisijas paziņojuma būtība, uh, tostarp ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros. Ir svarīgi pasvītrot pārrobežu sadarbību. Atļausit man izteikt divas vispārējā rakstura piezīmes par šo regulu. Vispirms, es domāju, dažās līnijās mums vajadzētu pasvītrot to arī reģionu komitejā, piemēram, izveidot, nu, nobremzēt dažus paziņojuma elementus, jo, manuprāt, komisija tad varbūt zināmā mērā piesavinās zināmas tiesības, bet to mums vajadzētu visdrīzāk atstāt parlamentam, to starp plāna izstrādes jomā. Es te īpaši domāju par deleģētajiem aktiem un attiecīgo manu mandātu. Šajā ziņā referenta piedāvātais grozījums ir visnotaļ pareizā virzienā spēc solis, un es varu to tikai apsveikt. Es domāju, ka grozījumi ierobežos deleģētos aktus. Otrs elements, kas jāizskata. Pārvaldība un tās konf konfigurācijā. Nu, ir labi izvirzīt prasību sasaistīt vispārējo plānošanu ar vietējo realitāti, ja tā varētu teikt, proti reģionālo realitāti. Tas ir viens, bet ir vēl viens aspekts, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Un jāuzstāv uz to. Tā ir pārvaldība. Es domāju, ka prioritāšu ierobežošana Un es runāju par četrām prioritātēm, ar ko pietiktu. Nu, viena lieta ir ierobežot prioritātes, bet vajag izvairīties no tā, ka tiek saskaldīti tie mērķi un uzdevumi. Kā mēs, kā to parādīja jau attiecības, kas var pastāv, teiksim, Interreg 2006 ietvaros. Šeit vajadzētu vairāk saikņu starp dažādām plānošanas fāzēm, lai mēs labāk varētu sasniegt mūsu mērķus. Manuprāt, mums labāk, ja nosaka mūsu mērķi, lai redzētu, kādas ir mūsu prioritātes visai precīzi, un tālāk par plānošanas darbā īstenot šos mērķus īstenot mērķus, kur rezultāts ir šīs regulas īstenošana. Vēl pēdējais elements, manuprāt, par to jau tika runāts, bet var atkārtot vēlreiz. Startautiskais turisms. Visi jautājumi attiecas arī uz starptautisko turismu turismu, kas šeit uzdodami. Un mēs varētu nākt klajā ar specifiskiem priekšlikumiem, runāt par to apsvērumos un dot prioritāti reģioniem, kas no turisma gūst būtisku izaugsmu. Paldies! Thank you very much, Mr. Kramer for the Greens. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Berichterstatter. Paldies. Paldies Količeka kungam. Uh, par jūsu veikto darbu. Nu, protams, akcents tika likts uz transporta veidiem pierobežu zonā. Mēs zinām, ka 4 līdz 10 procenti cilvēku pārvietojas 50 procentu radiusā un te mums ir jārunā arī par finanšu jautājumu. Un to mēs īsti nedarām. Ja mēs ņemam Eiropas transporta karti, uh, un tajā paraugāmies, tad mēs redzam, ka 20 gadu laikā ir um, mm, šīs, šī iztrūkumi ir joprojām saglabājušies pie robežām, un mums nav izdevies mm, sasaistīt Eiropu. Pierobežu zonās mēs zinām, ka tas ir veids, kā mēs varam mm, pārkāpt stereotipus, piemēram, 72. gadā bija 10, 12 eh, reisi starp Poliju un Vāciju, un um, tagad ir desmit pēc Berlīnas mūra krišanas. Berlīna, Broclava, piemēram, tagad. Mēs eh, secinām, ka vilcieni ka tiem, tie neiet gan ātri, ir elektrifikācijas starp Berlīnu un Gotbrūsu, bet pietrūksta neliela posma, lai tajā ieviest elektrību, un Vācija neko nedara, līdz ar to ir jāmaina lokomotīvas, un tas prasa vēl vairāk laika, no otras puses atkal ir miljārdi citām līnijām starp Stuttgarti un Frankfurti, un tur acīm redzot ir nepieciešams rīkoties. Uh, Tālāk pietrūks 30 km starp Berlīni un mm, Poliju. 15 no Vācijas un 15 no Polijas puses, un Polija saka, mēs uzceļsim savus 15 um, kilometrus, tad, kad vācieši to izdarīs no savas puses. Poļi nav muļķi, viņi zina, kas ir noticis, un um, ir ļoti daudz. Uh, Nu, piemēru, bet es tikai šos minēšu. Transporta infrastruktūras ziņā daudz jau to minēja, nevajag uh, domāt ne mm, tikai par sauszemes transportu, bet jārunā arī par ilgtspēju. Nu, par ilgtspēju projektus arī tik noraidīts balsojumā un būtu nepieciešams tā, lai būtu ilgspējīgs transports, uh, ievērojot vides un klimata prasības, runājot par turismu Nu, tā ir laba lieta, bet arī te ir jārunā par ilgspēju. Mēs zinām, ka turisms arī var e, iznīcināt un graut. Mums jābūt piesardzīgiem. Eiropā ir šī tendence mm, uz ekoturismu, uz ilgspējīgu turismu. Un e, ir 20% mm, gadā pieaugums šādam turismu veidam. Un mēs zinām, ka turisti, kas izmanto mm, šos mobilitātes līdzekļus, krietni vairāk domā par klimatu nekā pārējie. Tad līdz ar to mums jādomā par pierobežas mm, zonām gan rietumos, gan austrumos. Un tur ir brīnišķīgas ainavas, kuras var reklamēt. Jūs, jūs zināt, ka ir atsevišķi projekti, kur ļauj sagrupēt m, mm, dažādus reģionus, Čehi, Slovāki un Austrieši ir um, sēdušies pie viena gada, lai mm, to virzītu tālāk runājot par investīcijām. Sastajā pāntā ir jārunā par ilgspējīgu transportu un arī par uh, turismu, kas būtu arī skaidri un gaiši pateicis. Lielas paldies! No komisijas mums ir Petrai Kunze. Lielas paldies! Paldies par ļoti interesantajām debatēm. Arī es vēlētos pateikties referentām par labai sagatavotu ziņojumu. Un, protams, ka mēs paužam savu atbalstu Eiropas teritoriālajai sadarbībai un par to, cik svarīga e, ir sadarbības loma Eiropas teritorijas attīstībā kā tādā. Runājot par infrastruktūru un investīcijām tajā, man šķiet jau tika pateikts, ka mēs vēlamies. E, padarīt skaidrāku regulas redakciju, lai kļūtu skaidrs, kā investīcijas infrastruktūrā mm, bez šaubām ir ļoti svarīgas ETC kontaktā, eh, kon, kontekstā un tiešām ir eh, jāparūpējās par to, lai pierobežu zonās tik Eh, tiktu attīstītas. Runājot par turismu, tas bieži vien tiek pieminēts, jo tas ir ļoti svarīgs ekonomisks faktors. Mums būtiski ir tas, lai tas palīdzētu sasniegt mērķus, kas ir definēti 2000, Eiropas 2020 eh, stratēģijā Un eh, tas no mūsu viedokļa ir ļoti svarīgi. Mēs pilnībā piekrītam arī tam, ka ir nepieciešams strateģiski ziņojumi par to, ko mēs daram un par to, kā tiek realizēta kohēzijas eh, politika un tāpēc arī um, kopīgo noteikumu regula pārēdz, ka komisijas sagatavo strateģisko ziņojumu, uh, kurā tiek apkopoti visi ziņojumi. Uh, šajā jautājumā un ir arī paredzēts ikgadējais progresa ziņojums, kas tiks izskatīts eh, katru gadu padomes eh, samitā pavasarī. Un es vēlētos tikai pieminēt vienu lietu, kas tika pieminēts debatēs, proti, ka mums ir jākoncentrējās uz eh, finansējumu un jāizvairās no finansējuma fragmentācijas. Tas arī ir kaut kas. Uh, E, par ko mēs esam stingri pārliecināti, un mums tiešām ir jāpievēršās ierobežotam prioritāšu skaitam, un mūsuprāt tas ir ļoti svarīgi. Lielas paldies! Paldies! Uh, Kohličeka kungs, vai jums ir kaut kāda atbilde? Lielas paldies priekšsēdētāju kungs. Es domāju, ka nav nepieciešams uh, šeit gar un plaši komentēt, kolēģi ir ļoti pozitīvi uzņēmuši manu veikumu, un es centīšos vienkārši padziļināt šo tekstu ar grozījumiem un kopīgi ar Kristīni, ar komisijas asistenti. Es tiešām centīšos ņemt vērā e, jūsu komentārus un piezīmes. Katrā ziņā tam būtu jāparāds pietiekams laika termiņš. Nu, te nu būs termiņi grozījums, var iesniegt līdz 28. aprīlim, es nezinu, vai tas ir pietiekami vai nē. 13. maijā notiek balsojums transportu komitejā un e, reģionālajā komitejā balsojums notiks e, kaut kad jūlijā. Līdz ar to pirmais termiņš ir grozījuma iesniegšanai 28. aprīlis. Liels paldies! Tagad nu, mēs esam tikuši līdz darbas cēliena pirmās daļas beigām. Tagad mums būs koordinātāru sanāksme. Un es ļoti priecāšos jūs redzēt šo pēcpusdienu, kad mēs sāksim runāt par Connecting Europe Facility. Un eh, mums būs apvienotā Tran un Itre sanāksme. Tagad būs 5 minūšu pauze un tad turpināsim ar koordinatoru sanāksmi. Paldies!